Tā nu, notiks rīt, ceturtdien. Esmu saņēmis arī no ECR grupas prasību. ECR pārstāv minoritāti prasot, lai tas eh, tiek publicēts, un ja nevienam nav iebildumi pret šo protokolu.